demokrātiskās pārējas procesu, tīpaši tādos jautājumos, kas ir saistīti ar drošību un tieslietām. Lielas paldies, komisārkungs! Paldies, ka darbojieties šeit kopā ar mums, diskutējiet ar mums un kolēģi. Vēlos jūs informēt, ka mums ir seši, eh, seši rezolūciju pieteikumi un diskusija ir pabeigta. Varam tagad turpināt. Balsosim. Kā parasti, es izmantošu savu dzimto valodu, tā ir mana privilēģija, un sāksim balsošanu. Na pořadu jednání je hlasování. Tagad ir jābalso par septiņiem, septiņiem rezolūciju pieteikumiem cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvesoda izpilde un blogera Satara Bakešti nesenā nāve. Un tagad mums ir septiņu politisko grupu priekšlikums un ir nepieciešams uh, izmantot jauno tekstu, lai varētu pārskatīt šo jautājumu. Skatos, ka nav nekāda iebilduma un līdz ar to varam sākt balsot. 13. punkts. Atsevišķa balsošana pa 13. punktu. Kas ir par, kas ir pret, vai kāds atturās, pieņemts. 14. punkts. Kas ir par? Balsojums pa daļām. Jā, pirmā daļa. Kas ir par? Paldies. Vai kāds ir pret? Vai kāds atturās? Pieņemts. Tagad otrā daļa. Kas ir par? Kas ir pret? Vai kāds, kāds atturās? Jāpārbauda šis balsojums. Elektroniskā pārbaude. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais L apsvērums Keizeras kundzei. Viņai ir motisks priekšlikums, lūdzu. Oui, Euh, c'est un amendement quasi technique, bet ir une irregularité. Gandrīz tehnisks tikai grozījums, un Žafārs pārēj mūsuprāt vēl bija cietumā, tāpēc mēs mazliet eh, grozījām tekstu, viņš ir apelācijas procedūrā, bet brīvībā. Un eh, eh, skan teikums tā kamēr Džafars Panahī ir apelācijas procedūrā un uzsācis bada streiku pēc tam, kad viņam ir noliektas ģimenes vizītes. Savukārt Džafars Panahī eh, ir iesniedzis apelācijas eh, prasību. Eh, viņam tiek noteikts aizliegums 20 gadus uzņemt filmas. runāt arī. Labi, tagad par L punktu, kas ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais ir jābalso par kopumā par rezolūcijas projektu par. Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais priekšlikums. Šeit mēs balsosim par sešiem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar stāvokli Mjanmā vai Birmā, jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhānas štatā. Sešu politisko grupu kopīgais priekšlikums. Nav nekāda komentāra, nav nekādu papildu priekšlikumu vai grozījumu, tāpēc arī visa, eh, visa šī rezolūcija ir balsošana, kas par, kas pret, atturas Pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana par sešiem priekšlikumiem rezolūcijām par migrantu stāvokli Lībijā. Mēs tagad varam balsot par šo priekšlikumu kopumā, kas ir jābalso personāla balsojumā. Personāla balsojums. Sākam personāla balsojumu un beidzam personāla balsojumu. Pieņemts. Dāmas un kungi, esam pabeiguši balsošanu. Šodienas uh, sēdes protokols būs pieejams. Eh, pirms nākamās sēdes. Ja nav šobrīd nekāda komentāra, tad mēs varam šodienas sanāksmi eh, pabeigt. Un eh, minētās institūcijas saņems informāciju. Un Eiropas parlaments.